Trasan Direkt. Zaļo un tautas partijas grupa ir ieteikušas eh, savas nominācijas eh, komitejām un starpparlamentārajām delegācijām. Šīs nominācijas būs iekļautas šīs plenāras sēdes protokolā, un ja tiks, netiks iesniegt nekādi iebildumi, šīs nominācijas tiks apstiprinātas. Saskaņā 87.